Cilvēkiem, kas uh, dzīvo ar tādu ļoti spēcīgu Eiropas perspektīvu un kas vēlas uh, saņemt šo spēcīgo ziņu no mums rīt. Paldies! Jūs sveic ar uh, aplausiem. Līdz ar to diskusijas ir noslēgtas, balsojums būs rīt kā paredzēts, un tagad um, darba kārtības izskatīšana Karaskunga ziņojums Bāzēla 2 un kapitāla prasība direktīvas pārskatīšana. Karas kungam vārds četras minūtes, viņš ir referents. Bienvenue, monsieur le commissaire. Je vous en prie, monsieur Karas. Jā, komisār. Ne... Komisār kungs, priekšsēdus kundz, dāmas un kungi, Eiropas parlaments ar šo ziņojumu par Bāzeli 3 skaidri e, pozicionējās attiecībā uz Bāzeles komitejas debatēm. Mēs norādām uz Eiropā vēl atvērtiem jautājumiem, mēs e, uzstādām prasību katalogu komisijai attiecībā uz e, direktīvas projektu. Pateicos visiem referentiem par to, ka komitejā ar 38 pret 0 balsojumā um, guva atbalsts mans um, ziņojums, tomēr bija seši grozījumi arī iesniegti un trīs attiec uz uh, to attīstību, kas ir notikusi uh, sēdēs Vāzēlas komitejā pēdējā laikā un trīs cits uz attiecas um, uz aizņemtu līdzekļu īpatsvaru rādītāju un likviditātes standartiem. Mēs tomēr domājam, ka uh, Eh, kopš 2008. gada aizņemto līdzekļu īpatsvaru radītāju jautājumu nav automātiski pārnesam pirmā pilāra, vispirms ir jāizdara evalācijas process. Otrakārt, attiecībā uz likviditātes standartiem ir daži neatbildēti jautājumi bāzelē, eh, kas vēl būtu jāatbild, lai mēs būtu lietas kursā. Dāmas un kungi, es nedaudz brīnos par jaunajām eh, ES dalībvalstīm Bāzeles komitejā, jo tās eh, vērtēja šo procesu kā pabeigtu, kaut gan mūs prāt nav bijusi, eh, bijusi vienlīdzīgi starp e, ASV un um, Eiropas banku struktūram un uh, vairum mazumtirgotājām un mazum uh, klasiskajām tātad klienta apkalpošanas un uh, Uh, investīciju bankām. Tāpat laikā mēs neesam vēl nonākuši pie likviditātes uh, definīcijas. Dāmas un kungi, protams, ka krīze parādīja, ka mums ir nepieciešams ietvara izmaiņas, tāpēc ar šo jautājumu ir uh, jānodarbojās, jāizstrādā priekšlikumi, bet krīze arī skaidri parādīja, ka mums bija likviditātes krīze galvenokārt, nevis paškapitāla krīze Atcerēsimies kaut vai Lehman Brothers gadījumu, kur paškapitāls bija 11% apjomā. Mūsuprāt, ir pieci neatbildēti jautājumi. Pirmkārt, nav ietekmes izvērtējuma pētījuma attiecībā uz patreizējiem skaitļiem, pa ko ir vienošanās attiecībā uz Eiropas Savienības izaugsmu un uh, nodarbinātība aicina komisiju to pēc iespējas ātri gādāt. Otrakārt, mums nav kumulatīvo efektu aprēķinu pār patreiz e, e apspriežamiem elementiem, bāzēl 3, e, ieguldījumu nodrošināšana, banku nodokļu, transakciju nodokļu un tā tālāk. Tā tad nav vienlīdzīgi. E, Bas starp ES un ASV, piemēram, attiecībā uz grāmatvedības standartiem, uh, un arī attiecībā uz e, spēkā stāšanos nav panākto vienošanās. E, nav arī vienlīdzības attiecībā uz kapitāla definīciju starp e, klienta apkalpošanas bankām un investīciju bankām. Un tad ir problēmas ar aizņemto līdzekļu īpatsvaru radītāju definīciju. Visi šie jautājumi ir obligāti jāatbild pirms komisija noliek uz galda direktīvas projektu Un arī pirms Bāzels eh, komitejas eh, sarunas, eh, sarunu beigām mums ir tie jāsņem. Mēs turpināsim sekot situācijai rūpīgi. Komisiju. Paldies tagad Barņiekungs komisijas vārdu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies referentam, cienītās dāmas un kungu deputāti. Ir pāris dienas pagājušas pēc vienošanās, kas ir rasta Bāzēlas komitejā, mm, un parlaments parāda savu um, iesaisti šajā banku reformas procesā, lai Eiropa saglabātu un uzturētu šo savu līmeni eh, pasaules um, ekonomikā. Paldies Karaskungam un Ekon komitejai par šo izcilu labo ziņojumu. Uh, Jūs izteicāt dažus kritiskus punktus, tos ārkārtīgi rūpīgi izskatīsim pirms uh, um, šo mūsu priekšlikumu nākošu pavasaru izstrādāt un arī uh, iepazīstināt jūs ar to. Ir arī tāda specifisks Eiropas uh, problēmas. Eiropas uh, banka ekonomika nelīdzinās pilnīgi visās jomās citām pasaules uh, daļās esošajām šīm nozars pārstāvēm. Un, protams, jāsver arī starptautiskā konkurence kā būtisks faktors. Tāpat gribu arī a, pasvītrot, ka labāks paškapitāls bankās ir absolūti nepieciešams priekšnosacījums, lai finanšu sektors būtu solidīgāks un stabilāks, bet tas nav m, pietiekami. Ir nepieciešama arī, dāmas un kungi deputāti, jūs to zinat, jūs strādājat pie šiem jautājumiem, ir nepieciešama striktāka uzraudzība labāka pārvaldība, spēcīgāka pārvaldība, uh, spekulatīvo darījumu samazinājums un arī uh, ietvars krīzes gadījumiem, kā arī uh, banku krīzes atrisinājumu programmu. Jā, nu tā ir mūsu ceļa karte, daudz kas ir jau atrisināts arī pateicoties jums. Un šī vienošanās par uzraudzību vai arī zaļā grāmata par uzņē, finanšu uzņēmumu pārvaldību. Uh, Komisija no savas puses dara savu darbu un darīs to tā, lai nākošā pavasara beigās mēs jums iesniegtu un arī padomē iesniegtu šo tekstu kopumu, kurus sagaida no mums, lai varētu izstrādāt un ieviest kā 20 ieteikumus. Pirms pāris dienām iepazīstināja ar, ar mm, atvesināto produktu tu regulējumu iespējām un arī ar priekšlikumiem attiecībā uz pensiju īso pārdošanu un šiem produktiem. Bet nu, ir vēl tādas trīs jomas, kuras tika, tika īpaši um, izteikts. Tātad banku vārdspapīra, to definīcija, kā arī nākotnes uh, kvalitātes. Uh, noteikšana bāzēls vienošanās eh, ļaus ievērot šo banku, kas nav uh, um, biržās kotētas eh, specifisko dabu. Mūsu uh, dienas darbojas kopā ar ekspertiem no dalību valstīm, lai noteikti šos tehniskos kritērijus un lai likumdošanā Eiropā visi šie aspekti tiktu ietverti pēc iespējas labākā veidā. Otrais. Uh, Tas ir par likviditātes standartiem un uzkrājumiem. Dānijai, Austrijai komisija ir paudusi bāžas Un vienošanās līdz šim nav tikuši rasta par šiem jautājumiem, un mums ir vēl nu, tādi, tādas iespējas strādāt, un mēs strādāsim ar mūsu partneriem Bāzelē, lai rastu risinājumu. Tas saskar arī um, Uh, sekto vērtspapīru jautājumu. <clears throat> G20 uh, ieteikuma un vienošanās uh, Bāzelē par otrā pīlāru un aizņēmuma līdzekļu īpatsvaru rādītāju, kā arī pārnešam uz pirmo pīlāru. Šī pārēja nebūs automātiska, mēs ieviesīsim uh, pārejas klauzulu mūsu projektā attiecībā uz mm, CRD 4. Šī uh, finanšu krīze satricināja pasauli, tā dod mums uh, mācību, jo pasaules situācija nebija piemērota realitātei un centrālās bankas pārvaldība un atbildīgie arī Bāzelē pievienojas reformēm un turpinās reforma attīstība attiecībā uz to jomu, kas jau ir regulēta. Tā ir laba ziņa, tas ir nozīmīgs solis, lai stiprinātu spēles noteikumu, lai stiprinātu finanšu stabilitāti un šādā veidā bāzās process palīdzēs noteikt starptautiskā līmenī kopējas noteikums bankas sektorā, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Vienošanās ir saskaņota un uh, uzņēmējiem būs iespēja piemēroties, un līdz ar to varēs arī progresīvi uzlabot šīs banku sistēmas mm, veselīgumu, un mēs uh, ceram, ka tas uh, dos arī ieguldījumu uh, ekonomiskās izaugsmas uh, procesā. Uh, Dāmas un kungi, mūsu darbinieki ir aktīvi strādājuši ar mūsu ne Eiropas partneriem un vēlamies, lai valstu valdība vadītāji kā 20 ietvarā Seulā novembrī apstiprināt šo bāzels uh, risinājumu. Bet mēs neapstāsimies, mēs vēlamies dziļas reformas bankas sektorā Eiropas līmenī. Mēs um, strādājam atzīstot mūsu īpašo lomu arī starptautiskā līmenī un CDR4 ne uh, būs izslēgta no šiem noteikumiem. Mēs ievērosim Eiropas uh, īpašo situāciju un arī uh, izanalizēsim makroekonomiski un mikroekonomiski šo bāzēles vienošanos. Un, protams, ka jūs, Karaskungs, kā arī uh, jūs kolēģi tiksiet informēti. Mūsu mērķis ir pieņemt direktīvas projektu 2011. gada pirmajā trimestrī, lai varētu līdz 1. janvārim 2013. gadā to pārtransponēt dalību valstīs. Un tas dod pietiekam daudz laika, lai piemērotos šīm jaunajām prasībām. Uh, Mums jābūt realistiem. Šī uh, vienošanās pāzelē mm, ir tāda, ka vēl daudz kas ir jāizdara. Mēs kopā strādāsim ar jums, ar dalību valstīm visu nākošo mēnešu laikā, lai uh, viena no būtiskākajām reformām pēc krīzes tiktu aizsākta un arī īstenoti. Un vēlreiz teikšu, mēs būsim ļoti vērīgi. Nu, arī uh, diskusijās ar partneriem, uh, ar uh, amerikāņiem, bet ne tikai ar ASV. Visā pasaulē ir uh, korekti e, jāstrādā šīs būtiskās reformas sakarā. Un šeit izmantošu iespēju otrais viesoties ASV šī mēneša beigās, un, protams, ka Karaskungs piekrītu jums, te apstākļi, ka ir nepieciešams iesaistīt Eiropas parlamentu šai procesā Un tādēļ uh, jūs, jūs komisija, komiteja un arī plenāra uh, sēdē uzstāšos, lai uh, informētu jūs par to, kas tiek sasniegts Pāzēles sarunu kontekstā. Paldies! Tagad runātāji politisko grupu vārdā Gozes kungs, Tautas partija, divas minūtes. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāra kungs. Nu, pavisam īsi es sveikšu mūsu kolēģi Karas izcilo darbu. Biju to starp, kas vēlējās, lai būtu šis pašiniciatīvas ziņojums pirms komisija piedāvā nepieciešamos uh, soļus transponēšanai bāzes procesa uh, sasniegtajam. Esmu ļoti iepriecināts, ka tas darbs, ko paveica mūsu kolēģis uh, Kāras un ēnu referenti, ļauj uh, virzīties uz priekšu. Komisāra kungs norādīšu uz pāris noteiktiem punktiem un teikšu, ka atbalsta tos elementus, kādus jūs pieminējāt, un arī jūsu vēlmi strādāt, lai šī noteikuma būtu efektīvi, pragmatiski un lai starptautiskā līmenī tie neizkropļoti konkurenci lai runātu par mūsu tematu, es teikšu tā, ka jā, konstatēju, ka ir lielas atšķirības starp tiem priekšlikumiem, kādi ir izteikti oficiāli un realitāti, kāda ir valsts ārpus Eiropas Savienības. Es domāju par ASV, viņiem ir tāda. Savā tendence viņi no vienas puses saka, mēs strādājam, veicam labu darbu, bet tajā pašā laikā uh, paši neievieš tos soļus, kāds viņiem būtu jāievieš. Par Bāzēlas vienošanos runājot, ir būtiski, lai Eiropas uzdā, uzņēmumiem pret tiem attieksme būtu tāda pati. Viņi netikt sodīti um, samarot ar uh, ASV un uh, ASV. Nu, uh, nav šie bāzās noteikumi uh, transponēti ieviesti un vēlos, lai tas, kas jūnijā tika pieņemts attiecībā uz ASV, uh, banku sektora regulācija būtu juridiski noteikumi un dotu tādu bāzi, eh, nevis būtu bāzi eh, tam, ka netiek eh, noteikumi ieviest ASV un ārpus ASV tiek ieviest. Tātad komisārkungs zina, cik izšķirīgi jūs vēlties darboties, un es domāju, ka bankām Eiropā un arī Francijā uh, un tām, kas, eh, eko, kas finansē ekonomiku, tās jāatbalsta. Eh, un ir jādarbojas tā, lai tās netiktu sodīts, ieviešot citus pasākums. Paldies! Nākošais runātais Bulmankungs, 4 minūtes. Dārgie kolēģi, ļaujiet man eh, runu sākot konstatēt šādu lietu. Bāzels komiteja ir vairāk vai mazāk gudru centrālu banku vadītāju un uzraugu uh, grupa, bet ne viedo padomu, kas būtu galīgi nekļūdīgi, un vēl mazāk tā ir likumdevējs. Likumdevēji esam mēs, komisāra kungs, jūs to ziniet, un mēs arī apzināmies, ka jūs to ziniet. Uh, šis likumdevējs raudzīsies uz to, <clears throat> kas mums tiks liekts priekšā un eh, kāda vai tam būs jēga. Protams, ka mēs gribam, eh, ka Eh, paškapitāla eh, noteikumi tikt pas, eh, sā, pastiprināt. Un kā gan citādāk, šādā krīzē 20% mūsu tautsemniecība so, iekšzemes koprodukti ir tikušas ieķīlātas, lai bankas glābtu. Protams, ka cilvēki gaida no mums, ka mēs šādā krīzē neieslīdētu vēlreiz. Protams, ka mēs gribam precikliskus elementus šajā visā pasākumā, kā Spānijā tas, piemēram, eh, jau daudz gadus ir veiksmīgi eh, darbojies, eh, arī tur tam bija pretestība, bet tagad tas atmaksājas, jo tas ir priekš saulaicīgi ievies, un banka sistēma no tā ir kļuvusi nevis nekvalitatīvāka, bet stabilāka. Bet ir centrāla jautājuma, un esmu ļoti pateicīgs referentam Karaskungam, ka šos centrālos jautājumus viņš ir arī izvirzījis savu pašiniciatīvu ziņojuma centrā, un mēs varam šo ziņojumu pilnā mērā atbalstīt. Pirmkārt, ja tiešām mums ir vajadzīgs ietekmes izvērtējums, e, ietekmes izvērtējuma pētījums, kas skaidri parādītu, kā, e, kāds būs e, ietekme uz finanšu sektoru visā plašumā, bet, protams, vispirmām kārtām uz reālo ekonomiku, kā turpināsies ar MVU kreditēšanu. Otrakārt, pārliecība par to, ka uh, vienošanās šoreiz atšķirībā no tā, kā ir bijis pagātnē, arī trešās valstīs tikt, e, tiks īstenot to. Mēs gribam zināt, pirms mēs vienojamies, uh, citādāk iestāsies asimetrija, par ko mēs nevaram atbildēt. Treškārt nedrīkst notikt uh, nekāda tiesisko formu diskriminācija. Tie, kas. Uh, Eiropas eh, eh, kreditiestāžu eh, daudzveidībā īpaši labi ir tikuši cauri tās bija tās bankas, kas strādāja privātiem klientiem galvenokārt un nevis tās, kuras radīja šos pārobežu riskus. Un viņas nedrīkst tagad tikt sodīts par to, ka viņas tik solīdi bija sevi nostādījuši savu biznesu Eh, pat laban eh, Bāzels eh, vienošanās, kāda tā ir tagad, domāju, ka to pietiekoši nevēro, un tas ir jāmaina. Banka nozarei ir liela nozīme, ja tā pareizi tiek vadīta, un tāpēc mums jājautā, kā tad tas nākotnē būs. Jā. Mēs piekrītam šādam vienošanās, kāda tagad Bazlē paredzēts. Tādas tās nevar palikt, un mēs tādas tās nepieņemsim kapitāla instrumenti ir, tiem ir jābūt e, tādiem, kas nodrošina kvalitāti, e, absorbē zaudējums, ir ilgspējīgi un e, elastīgi, tā, kā to prasa arī referents saziņojumā. Tas ir saprātīgs, tā ir saprātīga nostāja. Mēs gribam, lai svīras principi tiktu um, mīkstināti uh, un ja tas eh, viss tiks ievērots, tad komisāra kungs, mēs arī atzinīgi vērtīsim jūs priekšlikumu, mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību ar parlamentu. Paldies, eh, eh, un tagad dosim vārdu Bols kundzei divas minūtes. Komisāra kungs, tā kā mēs balsojam par uzraudzību, mēs, es salīdzinu mūsu uz, uh, likumdošanu Šveicis ir pilna uh, caurumu, uh, un daudz ir lietas, kur mūsu likumdošanas neaizniedz. Uh, Pagājušā nedēļā eh, mēs diskutējām par Bāzeli 3 banķieru, un eh, visiem uz lupām bija šis vārds nacionāls, nacionālā elastība, nacionāla noteikuma, nacionāla izņēmuma pervers uh, eh, incentīvs uh, briesmons uh, plosījās un uh, visur uh, atkal ir šie centieni šos uh, Um, spraugas ra radīt. Kāpēc gan Eiropai jābūt ir tai, kas cieš no Bāzēles? To mēs negribējām ar savu uzraudzības arhitektūru panākt, un to arī mēs negribējām Bāzēl 3 panākt. Mm, e, fakti ir nepārprotami. G20 skaidri lēma. Bāzelē ir jābūt, e, e, jārada tāda sistēma, kas spēs izturēt tādu krīzi, kādu mēs piedzīvojuši. Un Un kapitāla stabilitāte ir ļoti būtiska šajā e, sakarā. E, reāla ekonomika jābalsta. Un Un tāpēc mēs gaidām šo, šo eh, ietekmes izvērtējumu makroekonomiski, kumulatīvi un ne tikai attiecībā uz bāzeli, bet uz, attiecībā uz visu finanšu regulu, ko jūs, komisārs Rēns, abi man esiet apsolījuši eh, uzklausīšanās. Bankām es eh, saku to, mēs nevaram piekāpties jūsu protestiem, jūsu sūdzībām. Jūs joprojām tinaties slepenībā, nevēlties izpaust informāciju. Tātad, kas attiec uz mani, tad bāzels pagarnātais. Uh, grafiks ir uh, pietiekoši jau stiepts. Pietiek. Komisāra kungs, likvidāts problēmas nav pilnībā atrisināts, un es jūtu, ka ir vēl vairāk perversas iniciatīvas attiecībā uz valsts parādu un īstermiņa instrumentiem. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem, jābūt ļoti apdomīgiem. Mēs drīkstam atkārtot tos pašus eh, pasākums eh, visās eh, finanšu likumdošanas jomās, kur tās nebūtu derīgas. Tur tās tra traucētu investēt reāli ekonomikā. Lamberts kungs, 1 minūte 30. Un, bal 3 doit constituer Bāzela 3 tā jāveido darba pamats. Tas nedrīkst nekādā gadījumā būt eh, maksimālais perimetrs. Uh, kādu Eiropas Savienību sev noteikti. Ir tādi, kas saka, uzmanieties, ja jūs dosieties tālāk, tad mūsu banku konkurētspēja pasaules līmenī samazināsies. Bet es domāju, ka mūsu konkurētspēja ir būtiska mūsu ekonomikas attīstībai, kas nozīmē, ka ir vajadzīgi tādi striktāki noteikumi. Bieži vien runā par to, ka ASV Mm, spēlē citu spēli un spēlē spēl, savu spēli tad, kad tas ir viņiem par labu. Un nevajadzētu no Eiropas puses gaidīt konsensus, kas varbūt arī nekad nebūs. Un bez tam mm, astoņus gadus, kādi tiek plānoti kā pārējais periods, tas ir pa daudz un nav paredzēts. Uh, Mm, uh, risinājums dividenžu un prēmiju uh, jautājumos, un mums uh, tas nav akceptējami, ka bankas no vienas puses runā, ka ir sarežģīti veidot kapitāla rezerves, kā nosaka jaunie noteikumi, bet tajā pašā laikā menedžeri un valdes bagātinās no banku kasēm. Es gribu uh, vēstījumu bankām. Tās bankas, uh, kas uh, sūdzas, ka nav iespējams uh, lielāku uh, rezervi veidot, kāda bija zelta gados, es teikšu tā, visi tie uzņēmumi rūpniecībā un mm, tie, kas strādā reālā ekonomikā, uh, samierinās ar to, kas ir igadēji 2, 3, 4, 5 procenti ieguvumu. Un tas uh, ir arī vēl labi. Tad ir tā, lai uh, arī bankas to ievērotu. Paldies! Paldies, Lambert kungam. Tagad Fordas konts divas minūtes. Paldies, es ļoti labi saprotu, ka krīze vēl nav beigusies un mums ir vajadzīga aizdevuma ekonomikā, bet pagājušajā nedēļā mēs īrijā redzējām, ka bankas joprojām lūdz nodokļu maksātājiem tās glābt. Mēs nevaram turpināt tā, ka nodokļu maksātājiem jāglāb bankas. Mums ir vajadzīgs bankas, kas ir gatavs uzņemties risku, bet kam ir kapitāls un likviditāte, lai tās var izdzīvot, ja šie riski iestājas. Uh, šis ir sarežģīts darbs, un paldies, Karas kungs. Tā ir tikai daļa, ko esam paveikuši, mums ir vajadzīgi vēl risinājumi. Un ir ļoti skaidrs no daudziem grozījumiem, ka deputāti, eh, kas eh, vēlas eh, kaut ko mainīt, skatās, kāda ietekme tam būs. Un mums ir jārunā arī par atvisinātiem finanšu instrumentiem, bet ko es gribētu teikt? Pirmkārt, uh, ir e, izveidota ietekmes novērtējuma analīze Bāzelē, bet tas ir konfidenciāls dokuments, un mēs to nevaram uh, apskatīt. Un ja mēs vienojamies starptautiskā līmenī, tad mums ir jānodrošina, lai šīs vienošanās tiktu ieviestas globāli. Nevis tikai šeit un Volstrītā, bet tiešām globāli. Ir vairākas vietas šajā tekstā, piemēram, 24. pāns vai 40. pāns, kur ir uh, runa par fantbrīfu Jā, Bāzelē būtu eh, jāskatās, lai bankas vienotu atbalstītu banku tīklos, bet es eh, to interpretēju tā, ka eh, mēs šeit pārāk arī izram secinājums. Ir bijusi vienošanās, ka būs pārēj uz uz saistošu aizņemtā kapitāla īpatsvaru kap, kategoriju. Es piekrītu, ka mums ir vajadzīga uh, uh, laba vietējā praksa, un tā ir jāturpina, bet uh, neieviesīsim šeit izņēmums pa sētas durvīm, jo uh, tirgus uz to reaģēs un uzskatīs to par uh, sliktu praksi, un tādējādi mēs neveicināsim labo praksi. Paldies, tagad uh, citi runātāji. Pirmā no tām Lulīngas kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu sākumā pateikties mūsu referentam Otmāram Karaskungam par viņa izcilu labu paveikto darbu. Es pilnībā atbalstu viņa uh, pieejā šai kompleksai uh, problēmai. Un es gribētu īpaši pasvītrot manu divu minūšu uzstāšanās laikā vienu jautājumu, kas uh, tika uh, izteikts arī uh, ziņojumā. Uh, Tas ir uh, jautājums par uh, likviditāti un par kredīt, uh, par kredītu vēstulēm. Tas nozīmē, ka ir jāatzīst to specifiskā daba juridiskā un arī operacionālā a, līmenī. Tā tad a, tās. A, tiek izmantotas ilgtermiņā, stabilitātu finansējumu avotu radot un bāzes pašreizējā risinājumā iespējams būtu negatīvs un neproporcionāls salīdzinot ar citām ekonomiskām a, zonām, kā piemēram a, ASV. Es a, domāju, ka 26. Eh, jūlija eh, eh, lēmums šo struktūrālas likviditātes standarts pieņemt neto finansējumu stabilitātes rādījumiem un atzīt šos, šo fundbrīf veidu uh, Es domāju, ka tas ir veids, kā varētu labākā veidā atzīt uh, šo kredītsaistību uh, veidu. Un tas būtu tikai piemēroti uh, aktīvu jautājumu risināšanai. Un līdz ar to novērstu mm, nestabilitāti šim finanšu instrumentam ir jātiek atbalstītam un tā attīstība jāveicina. Nākošā runātāja Podimatis kundze divas minūtes. Priekšstādātājs kundze, komisāra kungs, mēs visi zinām, ka šīs diskusijas par Bāzēlas komitejas lēmumiem izriet no nesenās krīzes, ar kur sastapāmies. Krīze e, parādīja, ka ir trūkumi finanšu sistēmas regulējumā. Mm, redzējām, ka ir nepieciešami striktāki noteikumi gan kapitāla jomā, gan arī uh, finanšu institūciju uzraudzībā. Šai uh, klimatā Bāzeles uh, eh, komiteja uh, sasniedza vienošanos, kas ir arī principiāla rakstura jauns vienošanās un kas uh, regulā kapitāla uh, plūsmas, lai tās uh, nodrošinātu. Pievēršoties Eiropas jautājumiem, Karaskunga ziņojums pievērš ļoti būtiskiem punktiem, un tie ir Eiropas tirgu specifiskums, kur 80% no aizdevumiem ir atkarīgi no uh, kredītdevēja uh, institūta un ir nepieciešams, respektīvi iestādes, un ir nepieciešams, lai uh, darbā likumdošanas nākošajā izstrādē tiktu ies, ietverts arī Eiropas uh, Parlaments, kā arī runājot par vērtspapīriem, to kopums būtu jāie saista aktīvu jomā. Lai arī kāds risinājums tiktu panākts, gribu uzsvērt to, ka jaunās prasības attiecībā uz kapitālu tomēr ir un, un Kapitāla kvalitāte tomēr ir vēl ar trūkumiem. Komisija, protams, jau ir ļoti m, mm, tāds būtisks noteikums jau ieviesusi un izveidojas arī uzraudzības institūcijas Eiropas līmenī. Tātad notiek izmaiņas, bet mēs gribētu vēl plašāku uh, Uh, koordināciju, lai būtu arī profilakses uh, iespējas. Un mēs vēlamies doties um, tālāk, lai būtu ietvers uzraudzībai un lai varētu uzraudzīt arī operators, kas darbojas uh, nekontrolēti, piemēram, alternatīvie investīcija projekti. Mēs nesen redzējām arī jaunas priekšlikums, un es domāju, ka mums ir nepieciešami noteikumi. Noteikumi tām jomām, kurās uh, Uh, caurskatāmības ir vismazāk. Tas ir būtiski. Izskatīt arī e, jautājumiem, kādi un arī secinājumiem, kādi ir e, G20 sanāksmē pieņemti. Jārunā arī par e, finanšu plūsmas aplikšanu ar nodokļiem, Mums ir nepieciešama ļoti skaidra vēstījuma Eiropas uh, Savienības pilsoņiem, kas šogad š, un uh, tagad maksā par krīzes sakām, un mēs gribam, lai sloks tiktu sadalīts pēc iespējas godīgāk. Paldies! Nākošais runātājs Klinskungs. Priekšsēdētājs kundze, kolēģi, mums ir vajadzīgs uh, vairāk kapitāla bankām, bet bankām ir arī jābūt spējīgam uh, paciest. Uh, zaudējums, un Bāzēla balstās uz šiem stabilitātes principiem. Diemžēl Bāzēlas komiteja sistēma relevanto banku problēmu līdz šim nav pietiekami realizējusi. Es tāpēc atbalstu mūsu kolēģi Otmāra Karas prasību, likvidātas standārta prasības, padarīt atkarīgs no šīs uh, sistēma relevances. Tātad, ja bankas, uh, tāpēc, ka tās ir lielas vai ļoti iesaistītas ar, sasaistītas ar starptautisko uh, sistēmu, tur ir jābūt stingrākām prasībām. Mums vajadzētu arī diferencēt, attie, attiekties pret aizņemto līdzekļu īpatsvaru. Ja tiek pierādīts, ka tas tiešām veicina šādus sliktās, es atvainojos, negatīvos efektus, tad mums par to jādomā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka amerikāņu iestādes bāzēls uh, priekšlikumus pārāk uh, uh daudz ietekmē, pēc tam neīsteno. G20 samits uh, parādīs, uh, cik ļoti lielā mērā mēs šo mērķi varam sasniegt. Nākošais runātājs uh, Nitras kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze. Vispirms vēlos sacīt, ka es ļoti priecājos, ka Eiropas parlaments pēc pašiniciatīvas uh, skatu šos jautājumus, tātad paldies uh, referentam par šo pašiniciatīvas ziņojumu. Pēdējo desmit gadu gaitā esam saskāršies ar uh, jauniem finanšu produktiem, kādi iepriekš nav bijuši, un tie arī lielā mērā nosaka mūsu tirgus virzību Tāpēc ir vajadzīga laba uzraudzība, lai mēs saprast, kas tirgos e, notiek. Mūsdienu finanšu instrumenti ir tik sarežģīti, ka uzraudzības iestādēm dažreiz ir pilnīgi neiespējami tos saprast. Turklāt, tirgus nepārtraukti turpina mainīties, tirgi e, globalizējās, un ņemot vērā šo globalizāciju, uzraudzība tam vairs nespēja izsekot. Tad no nu arī e, lokālā līmenī uzraudzība ir visai sarežģīta un caurspīdīgums mazinās. Tātad mums trūkst vispārīga pārskata gan geogrāfiskā ziņā, gan attiecībā uz to, kas notiek tirgos. Tādēļ es domāju, ka izšķirīga nozīme ir tātad eh, uzraudzības kvalitātes uzlabošana. Līdz šim šis elements tiešām ir pietrūcis. Bāzeles noteikumi, protams, attiec uz kapitālu. Es priecājos, ka mums ir jauni noteikumi attiecībā uz likviditātu un jauni noteikumi attiecībā uz anticikliskumu Mums arī ir vajadzīgi indikātori e, finanšu nozarei, lai mēs varētu labāk vērtēt finanšu institūts, tātad gan vidējā, gan garā termiņā, jo likviditātes problēmas arī ir saistīts uz banku glābšanas pasākumiem. Tagad nākamais būs runātājs Ludvigsons. Paldies, priekšsēdus kundze. E, Daudzjādā ziņā. Darbs pie jaunās kapitāla prasību direktīvas, tas ir uh, uzteicams darbs, mēs tiekam uz priekšu. Bāzels 3 progress uh, būs būtisks, lai mēs varētu um, stabilitāti atgūt sektorā. Bet ir trīs punkti, kas man šķiet ziņojumā nav pietiekoši skaidri izcelt. Pirmkārt, uh, Svarīgi neizrīt pārliek spiedienu uz bankām, lai ieviešanas periods nebūtu padaudz sasteigts. Tikpat svarīgi ir ne, nenovilcināt padaudz šo attīstību bankām. Ir vajadzīga stabilitāte, lai tās varētu pirms nākamā eh, ekonomikas lejupslīdes būt gatavu līdz 2013. gadam bankas tam nebūs gatavs. Tad attiecībā uz īstenošanu ir jābūt ciešai sadarbībai ar ASV un citām trešām valstīm. Mūsu ambīcijai vajadzētu būt tādam, ka visam starptautiskam banku sektoram jātiek stabilizētam ne tikai daļēji. Ir tādas, tāda reģiona, kur ir vājāk uzraudzība, vājāk likumdošana, un tas var destabilizēt visu šo ķēdīti un radīt risks. Treškārt, eh, regulāri stresa eh, testi ir nepieciešami, mums tie būtu jāizmanto kā eh, papildinoši elementi kapitāla prasībām. Es domāju, ka kriterijs, kā tos vērtēt, ir arī, vai latiņi ir jāpaceļ. Krīze parādīja, ka mums jābūt gataviem rēģēt ātri un mums ir jāsako šajā attīstībā ļoti rūpīgi. Minūtes. Nākošais runātājs Šmita kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdus kundze. Komisārs kundze, jaunie bāzels noteikumi ir domāti tam, lai mums būtu ilgspējīgi izaugsmas. Tā, tā krīze parādīja, ka bankām ir labāk e, pieeja kapitālam. E, mums ir jāļauj bankām uzņemties riski aizņemto līdzekļu īpatsvaru rādītājiem jābūt tādam, ka mēs e, maz riska aktivitātes nesodam. Mēs redzam, Ziemeļvalstis e, tiek e, negatīvas kārtas, jo šeit ir daudz zem riska aktivitātes īpašumu e, tirgu e, Ziemeļvalstu banku sektorā. Tā ir problēma, komisārs Kunz. E, kungs. E, Viss, pa ko bāzes komitēja tiek runāts, tas viss varētu būt labi, bet kumulatīvās efekts varētu traucēt izaugsmu. Mēs piekrīt Šārnai Bolsai komisijai, jāizstrādā ietekums izvietējums attiecībā uz izaugsmu Eiropā, ja visi šie banku noteikumi tā tiks īstenot, eh, kas eh, notiks, kā tas ietekmēs tirgu. Noteikumi jauni eh, likumi nav vienmēr atbilde uz problēmu, komisāra kungs. Jā, tagad vēl citi runātāji. Šajā sadaļas noslēgumā Kančana kungs divas minūtes. Kančana kungs, lūdzu, uh, Kančana kungs, uh, jūs varētu lūdzu uh, uz kādu citu vietu doties, jo jūsu mikrofons ļoti rūts. Sente, sente bene. Vai šeit ir labāk? Jā, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Paldies uh, referentam Kāras kungam, kurš tiešām ir paveicis lielisku darbu. Mums šeit ir darīšana ar uh, smagu finanšu un ekonomikas krīzi, kas ilgst pēdējos divus gadus, bet varēja būt vēl sliktāk. Eiropas Savienība šobrīd ir eh, priekšējās rindās, un jūs, komisāra kungs, esat tāds kā revolucionārs. Šeit es runāju par stabilitāti, kas mums ir jāgarantē. Iepriekšējā plenāra sēdē mēs jau devām tādu pozitīvu signālu, lai saglabātu Eiropas ekonomikas dzīvotspēju, un um, priekšlikumi par atvecinātiem finanšu instrumentiem ir izteikti runā par banku uh, aplikšana ar nodokļiem, ar finanšu transakciju, par finanšu transakciju nodokli ir eh, runa, un saņēmām arī komisijas priekšlikumu, bet komisāra kungs vajadzētu uzmanīties, lai nebūtu šāda krišana galējībās, eh, lai nebūtu pārāk daudz normu un noteikumu, kas kavētu ekonomisko attīstību un atgūšanos pēc krīzes birokrātija un uh, tāda stīva, neelastīga sistēma nekad nav veiksmīga. Protams, ir vajadzīga stabilitāte, bet uh, ir vajadzīga arī izaugsme, izaugsme un vēlreiz izaugsme. To teica arī Barāzo kungs, runājot par Bāzēlu 3. Uh, šeit tiek izvēlēts uh, uh ceļš. Uh, kas iet uz stabilitāti, bet mums ir jāsaklabē arī konkurētspēja. Un MVU ir jāpatur prātā un jādomā arī par krājkasēm, par uh, kooperatīvajām bankām. Tās ir tās, kas ir tuvākās iestādes un kas uh, ir uz vietas. Brīvā mikrofona procedūra uzstāsies tikai viens runātājs, kas ir prasījis vārdu. Tas ir Kelī kungs. Vienu minūti. Lūkron. To... Paldies, priekšsēdētājs. Domāju, ka visi piekrīt, ka mums ir jāstiprina banku sistēma, tā jau kļūst izturīgākajam. Paldies, Karas kungam. Tagad mēs saprotam, ka Bāzēlas priekšlikuma ietvaros mums nav vienoti spēles noteikumi, un ja tas ir tā, tad nevar vien, vienmērīgi sacensties. Un jo īpaši, kas tika teikts un kas ir jāuzsver, ir tas, ka ASV un Eiropas Savienība ir pilnīgi atšķirīgas vietas. Uh, uh, Eiropas, uh, tātad ASV kapitāla tirgus uh, finansē tirgus, un šeit mēs runājam vairāk par aizdevumiem Eiropā, un to mēs pazīstam arī īrijā, kurā uh, vienkārši nav pieejama kredīta MVU no bankām. Un, uh, maziem vidēju uzņēmumu vienkārši bankrotē, jo viņiem nav pieejama aizņēmuma, kā Vikija norādīja. Tagad uh, nodokļu maksātāji glābi šīs bankas un banķierus un uh, finansē arī pensiju fondus un uh, banku un citu prēmiju uh, finansē. Ir pienācis laiks panākt atkal līdzsvaru, bet mani tiešām arī iedrošina komisāra teiktais. Ir jāpanāk līdzsvars vienot spēles noteikumu, un tad mēs varēsim uh, tiešām arī gūt vārtus. Paldies Kēlēji kungam. Tagad Tagad Barņiekungs atbildēs uz visiem daudzskaitlīgiem jautājumiem. Paldies priekšsēdētājs kundze un paldies katram no jums par iedrošinājumu, par priekšlikumiem un par jūsu uzstāšanās reizēm. Mēs visus esam ļoti precīzi pierakstījuši. Gozes kungs bija pirmais, kas pieminē šo jautājumu. Pēc tam Šmita kungs, Klinca kungs un arī Kelīša kungs pirms brīža par šo um, samērojamību. Jā, mēs uh, esam um, vērīgi, lai būtu tādi, tāda laba samērojamība, sakalibrētība. Uh, tāda inteliģentāka no vienas puses bāzēls uh, pasākumi, lai varētu arī transponēt tos likumdošanā. Un es, uh, es gribētu arī par pārejas periodu runāt, ka ir jābūt tam iespējams uh, saprātīgam un arī šai manevrēšanas iespējai. Otrais, kas jāsamēro, tie ir bāzēls pasākumi un visi citi pasākumi, uh, kas ir. Un es uh, gribu uzsvērt, ka mēs uh, G20. Uh, ieteikumus ievērosim, lai eh, pārvarētu krīzi, labāk pārvaldītu to. Un trešais jautājums, tikko par to tika arī tas uzsvērts par ASV. Kelis kungs, jūs tur par to runājāt. Es zinu, ka a, Eiropas a, finanšu sektors vairāk finansē ekonomiku nekā ASV. Es to saprotu, un tieši tādēļ šī samērojumība vai kalibrēšana ir transatlantiskā līmenī nepieciešama. Lamberts kungam es gribu teikt, ka nu, bez a, gaidot uz ASV Lamberts kungs, es atbildu uz jūsu jautājumu, bet es jūs redzu, jā, protams. Es saku, ka negaidot ASV, es atgriezīšos ASV, lai tiktos ar Gaitni kungu un visus citus nozīmīgos spēlētājus. Un, protams, ka mēs virsamies uz priekšu pareizi bāz 2, bāz 2 pus, bāz 3, bāz, es atvainojos, bāzel divi, trīs, uh, četri, uh, un tie ir ļoti, ļoti tādi um, jūtīgi jautājumi, un arī uh, grāmatvedības normas ir ārkārtīgi tāds uh, jūtīgs jautājums starp Eiropas Savienību un ASV un Eiropu un ASV. Uh, Tātad Gozes kungam es varu arī apstiprināt un arī visiem kolēģiem, ka šī trīs uh, veidīgā uh, kalibrēšana ir nepieciešama. Mēs šādā izpratnē rūku rīkosimies. Um, izaugsmas ļaunākais ienaidnieks ir nestabilitāte, tādēļ mums ir nepieciešama finanšu stabilitāte, to saka Kančinkungam, un arī diskusijas ar Ķīnu par monetāro stabilitāti ir nepieciešams. Uh, Būmankungs iedrošināja mūs uh, mikroekonomiskus un makroekonomiskus uh, pētījumus veikt un uh, pārējais uh, periods nospraut ne bezgalīgus. Būmankungs jums ir taisnība, un tieši šeit uh, parlamentā tiek veidot arī um, Eiropas likuma un uh, balstot arī uh, padomē, nevis bāzelē. Jā, šeit ir Eiropas likumdevējs, un tieši šī iemesla dēļ mēs uh, izteiksim priekšlikumu uh, uh, par. Uh, CRD 4, un tas ir likumdošanas projekts, mums nepieciešams jūsu atbalsts un diskusijas, kā arī priekšlikumi. Bolskundze, jums ir taisnība mūs aicinot un aicinot rīkoties, jo tas nav vienkārši nu, tāds parastais darba kārtības punkts biznesās jūžula. Nevar vienkārši teikt, ka krīze ir beigusies un mēs varam uh, rīkoties kā iepriekš. Uh, mēs nedrīkstam šādu uh, situāciju pieļaut. Un tas nebūs, teiksim, vienkārši tāds pats mm, vārdu sakopojums. Mēs vēlamies situāciju mainīt. Un, uh, uh, Bāzeles jautājumu un uh, CRD4 nav vienīgie mūsu uh, instrumenti. Krīzes pārvaldība, kā es, piemēram, savā pirmajā uzstāšanās reizē uh, pieminēju, un arī fondu jautājums, un uh, arī atvesinātie produkti, kā arī uh, termiņu pārdevumu un uh, pārējie instrumenti, kā arī eh, tā sauktais stres tests, mm, kas ir jāveic eh, regulāri. Nu, šie ir visi tie jautājumi, par kuriem jārunā. Lamberts kungs vēl viens jautājums, eh, ko jūs ļoti nozīmīgi izcēlāt, un tas ir dividenžu sadalījums bankās kas nepiemēro minimālos centienus, lai šo kapitāla kvalitāti izpildītu. Un, uh, Šis jautājums ir skatīts. Un ir paredzēts, ka banka nedrīkst uh, dalīt uh, dividendes, ja minimālie uh, kapitāla kvalitātes kriteriji netiek izpildīti. Tas tiks ietverts arī mūsu likumdošanas projektē. Un, protams, ka jāaizsargā ir nodokļu maksātāji. Fordas kundze uzmanīgi uzklausījām jūsu priekšlikums, arī par krīzes vadību, pārvaldību un ceram, ka katra no dalību valstīm arī ievēros to un bankām jāmaksā par bankām, nevis nodokļu maksātājiem par bankām. Lulings kundze uzdev ļoti precīzu jautājumu. Jā, sarunlaikā Bāzelē. Uh, mēs uh, saņēmām šo prasību, lai likviditātes uh, rezerves būtu 40% un uh, kredīta uh, vēstule, par kuru jūs runājāt, tas liekas ir tāds labs instruments un mēs esam visnotaļ par ak, li, likvidu dažādošanu. Tagad nākošajā jautājumā. Runājot par sadarbību ar ASV par bankām, kas ir pārāk lielas, lai ļautām sabrukt. Un ASV sistēma un uh, ekonomiskā uzbūve ir atšķirīga no Eiropas uh, jautājumiem. Klinskungs, um, šis jautājums nav atrisināts globālā uh, līmenī, ne G20, ne Finanšu stabilitātes padomē. Un mēs um, raugamies uh, uzmanīgi, lai aizsargātu nodokļu maksātāju uz uh, intereses. Tagad nākošais jautājums par uzraudzību, par spēcīgāku uzraudzību. Un jaunā Eiropas eh, institūcija SMA ir eh, ārkārtīgi nozīmīga, pateicoties arī parlamenta darbībai tiek eh, vērsts darbs, lai novērstu nelvēlīgu finanšu produktu plašāku izplatību. Un Podimates kundzei teikšu, ka reitinga aģentūras uh, Arī šajā jomā darbosimies. Tās būs uh, trešais etaps. Iepriekšēji varbūt nav bijuši pilnīgi. Uh, pietiekami un strādājam pie šī trešā etapa reitinga aģentūra regulācijā un arī dažādošana, jo šīs sektors ir koncentrēts pārāk mazā tādā spēlētāja skaitā un piekdienu Volskundze arī e, bija klāts sanāksmē un gatavošu arī vēl dokumentu par šo regulāciju. Šmita kungs runāja par kumulatīvajiem uh, efektiem, bet nu, es domāju, ka atbildēju uz šo jautājumu, jo runājot par šo trīskāršo uh, kalibrēšanu. Paldies, priekšsēdētāji. Referenta kungs, ko jūs par to visu domājat? Jums tagad vārds. Tams un kungi, debate laika mums visiem skaidri parādīja, ka mēs esam izlēmīgi un vienoti un kompetenti. Komisār kungs, paldies visiem debats dalībniekiem, arī jums. Mēs procesu, ka tā neapšaubām, tas tomēr arī vēl nav pabeidz. Un mēs skaidri pabakstījām ar pirkstu rētās. Uh, Eh, proti tajās rētās, kuras ir radījusi arī īpaši eh, tas, ka Eiropā ir cita banku struktūra nekā ASV. Jāsaka viena lieta ļoti skaidra. Jā, likumdošanas process vēl nav sācies, bet Bāzels process prejudicē un ierobežo mūsu uh, lēmumu pieņemšanas uh, brīvību. Uh, Ja mēs nebūtu pašiniciatīvas ziemas sastājuši, šodien nebūtu bijuši debats. Tāpēc Bāzels process, G20 process, jaunos globālos institūtus dem, jādemokratizē un jā sekošajā procesā jābūt tajā iesaistītiem, lai mums beigās ne, nebūtu jau faktu priekšā. Dāmas un kungi, ir jārada saiknes starp Bāzeli 3 un uh, ieguldījumu drošību. Jā, šāda saikne ir, mums ir jārada šī saikne starp mūsu lēmiem un spēkā stāšanos īpaši ASV un visur pasaulē. Pirms direktīvas projekta mums ir vajadzīgas likviditātes definīcija, un mums jau ir jauna um, problēma. Told Frank Bill sakara ASV būs problēmas ar likviditātes standartu ieviešanu, un tāpēc viņi jau tagad uh, bez reitingiem mēģina vēl jauns kriterijs ieviest. Mūsu uh, vadmotīvam jābūt tādam vainu reitingi, jeb šo alternatīvu kriteriju, kā piemēram cenu stabilitāti, bet nekādā gadījumā ne viens un otrs Eiropai un tikai viens no abiem ASV. Mums ir jābūt možiem. Uh, Un es aicinu jūs eh, beigās arī komisāra kungs rūpēsimies par to, ka tas, ko komisija tagad šos ietekmes izvērtējums izdarīs, ka nacionālā ekonomikas un finanšu ministra arī nacionālos parlamentos prezentētu šai apziņai par to, ko mēs te darām un kādas ir sekas, kādi cēloņi eh, dalībvalstīs nav tik e, attīstīts nacionālos parlamentos, kā šeit mums ir jāstartē ofensīvu. Iesaistīsim arī dalībvalsts parlamentu šajā komunikācijas procesā. Paldies, Kāras kungs. Līdz ar to diskusijas ir pabeigtas. Balsojums būs rīt. Tagad uh, nākošais uh, darba kārtības punkts. Barņie kungs pārstāv uh, komisiju. Komisijas uzliktie naudas sodi.